Komisija ir izstrādājusi mantojuma nodokļu jautājumu risināšanu pēc mantošanas regulas pieņemšanas. Es došu komisijas vārdā vārdu komisaram Ambalkungam. Lūdzu. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji komisija ir ļoti apmierināta ar mantošanas regulas pieņemšanu pagājuši gadu, un tagad mantošanas regula veido eh, daļu no Eiropas Savienības likumgrāmatas. Atsevišķi šie mantošanas nacionālie likumi radīja lieku birokrātiju, un cilvēki nevarēja izmantot viennozīmīgi šos likumus, vajadzēja maksāt un meklēt un navigēt. Uh, un tagad ir vienota regula un tā dod uh, konkrēti ieguvumu mūsu iedzīvotājiem. Šeit ir drošības sajūta un arī pēctecība. E, šī regula tikai viens no daudziem piemēriem, kur mēs redzam, ka Eiropas Savienība e, cenšas atrisināt ikdienas juridiskās problēmas un arī ietaupīt iedzīvotāju naudu. Bet e, šī regula, tāpat kā cits, jebkurš cits likumdošanas akts, tas saista dažādas nacionālos aktus, un te rodas daudz jautājumu regulas izmantošanas sākuma posmā par īstenošanu un interpretāciju. Un, lai atvieglot šo procesu, komisija jau daudzus gadus atbalsta uh, projekts, kas palīdz izprast jaunos likumdošanas aktus labāk. Tad um, šeit mēs fokusējam uz testamentu uh, reģistrācijas uh, saskaņošanu, lai būtu vieglāk mantošanas dokumentācija atrast dažādās Eiropas valstīs. Uh, vajadzētu varēt uzzināt, vai cilvēks ir atstājis savu testamentu. Testamenta atrašana, tas ir izšķirošs elements jebkurā mantošanas procesu, uh, procesā. Arī caurskatām informācijas apmaiņa ir vēl viens projekts, kas ir atbalstīts sakarā ar mantošanas eh, situāciju. Eh, ja informācija ir likta internetā, eh, šeit ir īpaši saits Succession in Europe, kur ir iespējams rast informāciju, kas interesē iedzīvotājs. Tātad no paša sākuma šim procesam tad komisija ir atbalstījusi dažādu šāda veida projektu. Piemēram, pagājušajā gada vienu miljonu eiro mēs piešķīram notariāta padomei. Un Tur, tur šī notariāta padome piedāvā apmācību 2000 Eiropas notāriem. Un vēl viena darbības joma ir Eiropas mantojuma certifikāts, un mūsu mērķis ir pieņemt regulu par šo mantojuma apliecību līdz 2030. gada beigām. Tad jautājums par EGN tīklu. Te ir publicēta informācija par dažādām pro nacionālām procedūrām, tas ir e-justice portālā atrodams. Tad mēs esam arī uzsākuši, e, uzsākuši pētījumu, gan mērķi izanalizēt elektronisko mantojuma reģistrācijas e, procedūras iespēju. Mēs gribam nodrošināt labāko saskaņu starp nacionālajiem reģistriem un to labāku e, interoperabilitāti. Uh, Šeit mantošanas regula nav tiešā veidā saistīta ar mantojuma nodokļa kalkulēšanu, jo nodokļa aprēķini ir dažādi dažādās valstīs. Un varētu būt tāda netaisnīga situācija, ka man, mantinieks saņem tikai nelielu daļu no mantojuma un, un mantošanas nodoklis pārsniedz trīs vai četras reizes mantojuma summu. Uh, Un tā atgadījuma notiek, tāpēc, ka varētu būt situācija, kad vairāk dalībvalsts pieprasa katru savu nodokli pret, un attiecina to uz vienu un to pašu mantojumu daļu. Priekšsēdētājs pārtrauc komisāru kungu lūdzu runāt eh, nedaudz lēnāk, lai varētu adekvāti iztūkot komisāru teikto. Tātad kopēja pārobežu mantojuma aktīva vērtība, varētu būt pat tāds gadījums, ka visu šo vērtību ir jāsamaksā nodoklī. Tas ir tāpēc, ka vairākas dalībvalstis varētu pieprasīt nodokļu nomaksu attiecībā uh, pret vienu un to pašu mantojumu, vai tiek uh, piemērots lielāka nodokļa likme attiecībā pret um, ārvalstu mantojumu, kā pret vietējo mantojumu. Tā rezultātā uh, iedzīvotāji ir spiesti pārdot savu mantoju, mantojumu, lai tikai un vienīgi nokārtot nodokļu maksājumu, un arī tas rada grūtības uzņēmumiem. Mantojuma nodoklis var izraisīt daudz šķēršļus, kas kavē Eiropieši no pilnīgas mantojuma tiesību baudīšanas pārobežu kontekstā. Mantojuma nodoklis kumulatīvs varētu kļūt par tādu mākslīgu investīciju bremzētāju, kas neļautu pilnvērtīgi investēt citā ziņā dzīvotspējīgā biznesā. Ja ir milzīgs mantojuma nodoklis, ja ir kaut kāds milzīgs mantošuma saistības, kas būtu jānokārtā, tad tādā veidā uzņēmumi varētu nevēlēties turpināt biznesu, viņi varētu atkāpties no pārobežu investīcijām, varētu pat slēgt, likvidēt savu uzņēmumu. Tas ir tāpēc, ka uzņēmumi neredzēs jēgu uh, turpināt strādāt ar tādu mantojumu vai kapitālu, uz kuru tiek attiesināts tik augsts nodoklis. 2011. gada 15. decembrī komisija pieņēma ieteikumu par to, kā dalībvalsts varētu izvairīties no dubultās nodokļu aplikšanas un tāpat laikā komisija piedāvāja dalībvalstīm vadlīnijas par to, kā nodrošināt, lai pārobežu mantošanas eh, eh, taksācijas noteikumi nebūtu diskriminējoši. Mūsu ieteikuma mērķis ir vienkārši ir jārīkojas, lai vērstos pret pārobežu mantojumu nodokļu izraisītiem šķēršļiem visā Eiropas Savienībā. Ir nepieciešams arī atrisināt dubultās nodokļu apliekšanas gadījums. Tas viss, lai nodrošinātu to, lai kopīgais mantojuma nodoklis uh, nav augstāks par to maksājamo nodokļa līmeni, kas būtu piemērojams vienā atsevišķā dalībvalstī, kur būtu piemērot viens atsevišķas valsts likumdošana attiecībā pret vienu mantojumu. Tad komisijas rekomendācijā dalībvalstis tiek aicināts piešķirt nodokļu atvieglojumus nosakot mantojuma nodokli. Dalībvalstis tiek aicinātas uzlabot sadarbības ar taksācijas iestādi, lai palīdzētu nodokļu maksātājiem Eh, uz kuriem krīt nodokļu dubultās maksāšanas sloks. Eh, komisija rūpīgi sēko dalībvalstu normām, un nākamgad mēs plānojam turpināt darbu tālāk ar šiem atvieglojumiem un arī cīnīties tālāk pret dubulto aplikšanu. Eh, tiks rakstīts ziņojums, un ja ziņojumā tiks konstatēts, ka pārobežu nodokļu maksāšanas uh, šķēršļi joprojām eksistē, tad komisija izskatīs visas iespējas, kā cīnīties par to, ieskaitot likumdošanas eh, rīcību, kas būtu vērsta pret minēto šķēršļu likvidēšanu. Un visbeidzot komisija izmanto šīs dienas debati, lai aicinātu dalību valstis eh, uzlabot sadarbību, lai dalību valstis īstenotu ātrāk, pēc iespējas ātrāk komisijas izstrādātās rekomendācijas. Komisār. Paldies komisārkungam. Pirmais runātājs no deputātiem ir Zvīvkas kungs. Paldies priekšsādātāji. Komisāra kungs, dāmas un kungi, mēs šeit runājam par mantojumu direktīvu pārobežu kontekstā. Tas noteikti ir liels sasniegums Eiropas parlamentā. Tas ir ļoti liels darbs, kas ticis veikts. Jautājums ir ļoti daudzslāņēns un bija arī ļoti liela nepieciešamība atrisināt šo problēmu. Es domāju, ka mums nevajadzētu vēlreiz atkārtot, kāda nozīme ir uh, šīs problēmas risinājumam pilsoņiem, kas ir uh, ļoti sarežģījā situācijā, zaudējuši savu tuvāko. Pilsoņi atrodas arī slitā negatīvā juridiskā situācijā. Normas sniedz eh, pilsoņiem iespēju izvēlēties tiesības. Šeit ir skaidri parādīts, kādas kolēzijas normas varētu rasties. Gribētu vēlreiz pasvītrot. Pilsoņiem ir eh, jā, jāzina šīs eh, normas. Tās ir katra tiesnešu darba pamatā. Mums ir arī jāpiebilst, ka mantojuma tiesība jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts arī juristiem. Tādēļ mums eh, ir jāatrod vēl skaidrāk risinājumi starptautiskajā mantojuma tiesību procedūrā mums ir jātod arī risinājumi dubūtai vai vairāk kā tikai nodokļu aplikšanai, jo dubūt nodokļu aplikšana par to regula nav runa, bet tā ir finansiāla un tiesiska problēma, kas rodas pilsoņiem. Es priecājos, komisāra kungs, ka Eiros komisija saskat šo problēmu, un es priecājos, ka jūs grasāties novērst šīs problēmas pateicoties Eiropas Savienības normām, kas eh, vienkāršos mantojuma procedūras. Pilsēm jābūt drošībai, kā ir jāpiemēro šīs tiesības, kādas eh, ir konsekvences pirms mantojuma eh, likums tās iespēkā. Paldies tālāk Berlingera kungs, pariekšādētāja kungs, komisāra kungs. Es uzskatu, ka mantojuma regula ir viena no pašām labākajām, kuru esam izstrādājuši šeit, šajā sasaukumā. Temats varbūt ir tāds, kas eh, nav galīgi atrisināms, bet tas ļoti cieši skar pilsoņus, arī Eiropas pilsoņus. Ir 450 tūkstoši. Mantojumu katru gadu kas tiek pieņemtas. Nozīmē, ka ģimenēm, ģimenes ir iesaistītas starptautiskajā mantojumā. 120 miljārdi eiro tiek mantoti. Šie skaļi runā paši par sevi. Šeit eh, ir iesaistītas divas dažādas dalībvalstis, un uh, Mēs esam nodefinējuši, kādas ir piemērojamās tiesības šajā gadījumā. Kādēļ debats ir svarīgas, kuras esam pieprasījuši? Un komisārs jau sniedz arī atbildes uz to. Ja mēs nerisināsim uh, dubulta nodokļa aplikšanu, tad tas radīs uh, negatīvu ietekmi uz uh, šī likuma efektivitāti. Tas attiecas līdzīgi tāpat kā Stokholmas programmā, par kuru tikko diskutējām. Ir radīta Eiropas telpa, šeit ir jāparāgās kādas, kādas šķēršļi ir ra ra radušies, kas ir jādara. Mums ir jāparaugās, kā normas īstenot ikdienas dzīvē. Gribētu ieteikt, ka ieteikumi 2000, 2011. gada patiešām tiktu īstenoti. Un ka šis likums, šī regula patiešām tiktu īstenota. Tas atstās ietekmi uz pilsoņu ikdienas dzīvi. Noslēgumā gribētu vēl teikt sakojošo. Arī Zviefkas kungam Cecilijai Vikstrēmai un uh, Rēgneres kundze. Viņa ir jūrija komiteja. Priekšādātāji mums nepatīk nekāda reklāma, un mēs arī nevēlamies, lai avīzes par mums rakstītu sekojošo, jo juristi ir tie, kas drīzāk strādā ne visiem saskatām, bet mēs tiešām ar ļoti lielu dedzību esam strādājuši pie šī jautājuma. Un šodien šie mūsu dedzība tiešām nesos augus. Paldies kolēģim! Nākamā runātāja ir Cecīlija Vikstrēma. Tak, herr talman. Jā, under den här mandat. Paldies, priekšsēdētā. Jā, šajā parlamenta sasaukumā daudzi ir smagi strādājuši pie tā, lai panāktu progresu pie mantojuma lietu regulas, un tas pavisam noteikti atvieglos iedzīvotāju dzīvi ar mantojumiem saistīto nesaskaņu gadījumā, un es pateicos, komisāra kungs, ka jūs esat ķēries šai lietai pie ragiem. Bet jautājums ir par to, kuras valsts uh, mantojuma tiesības tiks piemērotas, ja lietā būs iesaistītas vairākas valstis, jo. Uh, ja runa par mantojuma jautājumiem, tad eh, šādā situācijā iedzīvotāji var, varētu saņemt stipri atšķirīgas atbildes. Tāpat nav prātīgi gaidīt, ka mūsu iedzīvotāji uh, atbalstīs dubultu aplikšanu ar nodokļiem situācijā, kad mantojums ir saistīts ar vairāk nekā vienu dalību valsti, ir jābūt vienkāršām, skaidrām jurisdikcijām, lai iedzīvotājs saprastu, kuras normas ir piemērojamas. Un, eh, lai nebūtu divreiz jāmaksā nodoklis, es vēlētos jautāt komisāram, kādas iniciatīvas jūs plānojat īstenot, lai risinātu šo jautājumu, jo šis ir īstais laiks palīdzēt dalību valstīm viņu uh, kopīgā risinājuma meklējumos. Mums ir jāpanāk, lai iedzīvotājiem būtu skaidrība par šiem jautājumiem, un pateicos par jūsu darbu. Paldies, tālāk vārds Budokungam. Thank you. In recent... Paldies! Pēdējo gadu laikā iedzīvotāju mobilitāte Eiropas Savienībā ir radījusi virkni problēmu, eh, tostarp arī attiecībā uz mantojuma lietām. iedzīvotājiem pieder īpašums dažādās dalību valstīs, un tas rada uh, jurisdikciju konfliktus arī mantojuma lietās. Es uzskatu, ka darbs pie šīs regulas uh, atvieglo dzīvi Eiropas iedzīvotājiem. Uh, mantojuma situācijās. Un uh, es uzskatu, ka jātie jau uz Eiropas Savienības dalībvalsts attieksies tikai viena jurisdikcijas sistēma, iedzīvotāja dzīve tiks ievērojami atvieglota. Es gaidīšu 14. gada ziņojumu, lai zinātu, kāds ir komisijas lēmums šajā jautājumā. Viena daļa no risinājuma būtu uh, panākt, ka ar mantojuma apliecību tiek no, nodrošināts uh, dubultās nodokļu aplikšanas nepiemērojamības uh, princips. Paldies, Regnars Konze, paldies priekšādātē komisāra kungs ar Eiropas mantojumu ties, regulu. Mēs uh, esam radījuši Eiropas likumdošanu, kas tiešā veidā ietekmēs uh, daudzas Eiropas pilsoņu dzīvi. Un ja mēs tagad runājam par tēmātu dubult aplikšanu nodokļiem šajā sakarā, protams, ka sabiedrības nozīme tā ir ļoti liela. 9 miljoni eiropieši ir potenciāli iesaistīti. Uh, Viņi dzīvo valstī, kurā viņi dzīvo, bet viņi var uh, izvēlēties tajā, uh, to valstī, kurā viņi pieder, vai tajā, kurā viņi dzīvo. Pirms miršanas jautājums, uh, kā risināt, ir, tas ir saucamais soft law, nesaistošās tiesības kā tas tiek risināts. Komisija ir meklējis dialogu ar dalību valstīm, lai risinātu dubultās nodokļu aplikšanas jautājumu, un šeit ir mēģināt novērst trūkumi. Noslēgumā pat šeit potenciāli ir iespējams apzināt apiet nodokļu maksāšanu ar līkumu. Daži mantojums saņēmēji ar vairākām tiesībām eh, apzināti izmanto uh, Eh, izvēlas tādu dalību valsti, kurā pēc tās valsts eh, tiesību normām mm, nemaz nav jāmaksā mantojuma nodokļi. Tad viņš šīs valsts izvēlas. Un es domāju, ka mums tiešām pie šī jautājuma ir jāstrādā, lai izvairītos eh, no nodokļu nemaksīšanas. Lai to risinātu, paldies. Un tagad brīvā mikrofona procedūrā ir pieteicis viens runātājs, Bazesku kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Problēma par mantojumu tiek risināta pamatoties uz 2012. gada noregulējumu, bet tomēr ir sarežģījumi, kas ir saistīti ar mantojuma dažādo aplikšanu nodokļiem vai pat uh, dubultas nodokļu, nodokļu aplikšanas problēma. Pētī komitejā ir runāts par šo problēmu. Tur es esmu vicepriekšēdētāja saistībā ar eh, Eiropas mantojuma liecību. Es domāju, ka ir eh, nepieciešama likumdošanas harmonizācija. Es domāju, ka <clears throat> būtu nepieciešams likums un nevis tikai ieteikums, lai izvairītos no dubultas nodokļu aplikšanas. Šādā veidā Eiropas līmenī var radīt eh, vienotu ietvaru. Uh, mēs vienlaikus varētu radīt drošības tāpu un uh, tiesību tāpu. Paldies, un noslēgumā vēlos dot vārdu komisāram Borgungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka tas bija Benjamins Franklins, kurš 1789. gadā sacīja, ka dzīvē nekas nav uh, drošāks par nāvi un nodokļiem. Uh, Un šovakar mums ir darīšana ar mantojuma nodokļiem. Taču es vēlētos atbildēt uz uh, Vikstromas kundzes jautājumu par to, kuras valstis tad iekasēs nodokļus par īpašumu. Rekomendācijā šis jautājums nav skatīts. Tur ir tikai norādīts, ka kopējais mantojuma nodokļa apjoms nedrīkst pārsniegt apjomu, kāds būtu piemērojams tad, ja nodoklis būtu jāiekasē vienai vienīgai dalību valstī. Un uh, rekomendācijā ir norādīts, mērķis ir nodrošināt to, ka nodokļa kopējais apmērs konkrētam mantojumam nav augstāks par to, kāds būtu piemērojams, ja tikai vienai valstī būtu nodokļu jurisdikcija pār īpašumu. Tulkojot uz parastu valodu. Tas nozīmē to, ka vairāku dalību valstu iesaistības gadījumos eh, nodokļu apmērs nebūtu lielāks eh, nekā tad, ja nodokli iekasētu tikai viena dalību valsts. Uh, Līdz ar to mēs neierobežosim to, cik dalību valstis drīkst saņemt nodokli par mantojumu, taču tiks ierobežots kopējais apjoms eh, nodoklim, lai tas nepārsniegtu tādu, kāds būtu, ja nodokli piemērotu tikai viena vienīga dalību valsts. Ja vienā katlā tiek samēsti gan nodokļi, gan mantojums, uh, rodas virkne juridisku problēmu. Vienā dienā ir eh, jādodas gan uz sēru namu, gan uz nodokļu iestādēm, un tā nekādā gadījumā nav patīkama pieredze. Līdz ar to ir jāveic mazas izmaiņas dalību valstu noteikumos, lai padarītu sistēmu saskaņotāku, un šīs izmaiņas varētu sniegt labumu tūkstošiem iedzīvotāju visā Eiropas Savienībā. Tāpēc šobrīd ir plāns raudzīties, kā rekomendācija īstenojas eh, dažādās dalību valstīs, un komisāra Redinga ir norādījusi, ka tad, ja šīs rekomendācijas netiek īstenotas, tad būtu jāpāriet pie otrā posma, proti normatīviem priekšlikumiem, un tas dotu labumu simtiem tūkstošu iedzīvotāju visā Eiropas Savienībā. To mēs mēģināsim panākt, un Daudzi no jums arī ir apņēmušies veikt pasākumus, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīvi brīdī, kad viņi saskaras ar šiem skumjajiem notikumiem. Paldies! Paldies komisaram, līdz ar to debātas par šo darbu kārtības punktu ir uh, pabeigtas. Tagad mēs pārējām pie pēdējā darba kārtības punkta šodienas uh, sēdē. Komisijas paziņojums par strupceļu regulas uh, numur 1049 čērsvieta 2001 pārskatīšanā. Došu vārdu komisāru.